El señor presidente. Se reanuda la sesión, señorías. Atsākam sesiju, dāmas un kungi. Un sākumā gribu informēt, ka vakardienas sēdes protokols ir ticis izplatīts un iebildumu nav, tad mēs varam uzskatīt to par pieņemtu. Pāriesim pie Koelju kunga ziņojuma. drošības elementi un biometrijas standarti pasēs un ceļošanas dokumentos. Koelju kungs, jums vārds uz četrām minūtēm.